Eh, ieveda eh, migrantus, ieveda cilvēkus Eiropas Savienībā, slēptus eh, automašīnu kravas kastēs, citos veidos Eiropas Savienībā, īpaši Zviedrijā, tiek ievest arī degviela krāpniecīgā veidā. Ir nepieciešams eh, tūlīt eh, pārtraukt šādas darbības, ja mēs gribam reāli cīnīties eh, pret piesārņojumu un vides stāvokļa pasliktināšanos. Ir jārīkojas beigu beigās. Ja neesam gatavi, tad, nu, vienkārši tad mēs esam liekvārdīgi. Omar Žē, kungs. Το θέμα μας και το θέμα σας. Vārds nākošam runātājam. Jūs uh, mums atgādinājāt par situāciju šodien, saka Georgio kungs. Mums ir jāstrādā, jāatbalsta Eiropas uh, pilsoņus, jānodrošina labklājības uh, valsts, jāatbalsta strādājošo tiesības un uh, jāstiprina saiknes sabiedrībā. Notika banku krīze savulaik, uh, tā radīja milzīgas problēmas Eiropas Savienībā. Un Te ļoti viedi vārdi tikuši teikti par eh, to, kas noticis eh, ar Erdoganu, mm, ietekme uz eh, Kipru, tas, kas notiek Sīrijā. Mēs redzam, ka tiek izlaupīti resursi reģionā. Kā mēs varam apgriezties un pateikt, ka Erdogans ir strateģisks partneris? Mēs runājam par eh, migrantiem, bet cilvēki zaudē dzīvības un eh, tik tiešām gribētu uzklaus, lūgt uzklausiet mani uzmanīgi. Es nedomāju, ka uh, tas ir mūsu partners, bet tas ir apkaunojums un tas uh, nodara ļaunumu Eiropai. Paldies, priekšsādātāji, saka kolēģi, pieturieties pie izteikšanās laika, jo šobrīd brīvā mikrofona sadaļa ir. Uh, Eh, apdraudēta, un tas apdraudēs manu dzīvību, kad es to paziņošu. Bet eh, nākošais runātājs ir Radičovski kungs uz vienu minūtu lūdzu. Godājumie kolēģi! Ļudu Velkei Britānijai. Es esmu pārliecināts, ka mums eh, būtu jākalpo uh, Lielbritānijas tautai un jābūt pateicīgiem um, Farāža partijai par to, ka viņi mums ir parādījuši pareizo ceļu, ka viņi ir parādījuši, kādā veidā jātīstās civilizētai demokrātiskai Eiropai. Apvienotā karaliste neatstāja Eiropu, un tā atstāja nedemokrātisku ne struktūru, un es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība pavisam drīzā nākotnē sastāvēs no suverēnām, neatkarīgām, savstarpēji sadarbojošām un brīvām valstīm. Un eh, mūsu valstis vairs netiks nedemokrātiski pārvaldītas Briselē. Kas pārī, kungs, viena minūte. Godājumo priekšsādātāji, godājumie kolēģi. Eiropas komisija un komisijas prezidente Fonderlajena mums uh, ir sagatavojuši ļoti ambiciozu programmu, un tieši tas mums ir nepieciešams - drosme, orientācija, idejas, uh, vadība. Paldies, Fonderlajens Konze, par jūsu priekšlikumiem. Tieši tas Eiropā mums ir nepieciešams, lai panāktu progresu. Bet otrā pusē ir arī padome. Uh, un uh, priekšsēdētājam uh, Junkaram, jau arī iepriekšējā komisijas sastāvā bija vērtīgas idejas, bet uh, cik daudzas no tām nevarēja tikt īstenotas, jo padome nevarēja pieņemt lēmums, cik daudzas dalību valstis šos priekšlikumus bloķēja un cik daudz netika padomē apstiprināti, jo pietrūka drosmes. Uh, mēs nevarējām uh, apstiprināt laikā budžetu. Daudzi pētnieki nevarēja plānot savus projektus, cik daudzas uh, tonnas CO2 netika ietaupītas, jo šādu programmu nebija. Un tāpēc es aicinātu jūs būt ambiciozas un uh, šīs programmas atbalstīt. Uh, pretējā gadījumā mēs uh, atkal būsim zaudētāji. Dalīkundze, priekšsādātāji. Uh, Es uh, priecājos, ka es līderi ir vienojušies par klimatneitrāla kontinenta radīšanu līdz 2050. gadam, bet Polija tam nepiekrīt. Tas ir tikai laika jautājums. Es ceru, ka visas es dalību valstis paudīs apņēmību līdzdarboties un nemēģinās panākt uh, sev tīkamas kvotas. Uh, Jums, Fonderlejens kundze, būs jāvada šis process paredzot ambiciozus pasākumus. Un uh, Eiropas uh, zaļais kurs ir solis pareizajā virzienā. Tomēr, ja dalība valstis uzskata, ka tas ir pareizais ceļš, tad uh, tām ir jāatvēl tam nauda. Ja mēs visi zinām, uh, ka tas saistās ar izaicinājumiem, tomēr izaicinājumiem līdzināk iespējas. Un, ja mēs vēlamies ambiciozi virzīties priekš, tas ir jādara trim institūcijām un visām dalībvalstīm kopā. Paldies tālāk, um, Heijers, kundze, vienu minūtu. 237 miljārdi ir uh, rops, kas atdalām. Um, Uh, dalībvalstis no parlamenta nākamā, gada, nākamā, de, nākamajā DFS budžetā. Un uh, Somija šo šķirtni vēl vairāk. Mm. Un tāpēc uh, mēs pat nerunājam par jaunām uh, komisijas ambīcijām, kurām piekrīt visi, lai mēs atbilstu 21. gadsimta izaicinājumiem. Kundze, vai jūs varētu runāt lēnāk nedaudz? Uh, Priekšsādātāji Mišēl, valsts un valdību vadītāji jums ir uzticējuši atbildību atri, aprēķināt apļa kvadratūru. Mēs eh, domājam, ka tas prasīs vairākas naktis, bet esiet pārliecināti, ka parlaments ir atradis um, risinājumu šim 27. pakāpes vienādojumam. Pašu resursi, jā, Eiropai ir nepieciešama finansiāla autonomija, Jā, Savienībai ir nepieciešami jauni pašu resursi, kas uh, sniegtu ieguldījumu mūsu politikā un radītu manevra iespējas. Un uh, tieši šeit uh, sadursies valstu komisijas un Eiropas parlamenta intereses. Š, protams, ka uh, šie pašu resursi dažās valstīs šķiet nevēlami, un tāpat nav problēma. Tām to rokās ir risinājums, un mēs uh, nedosim savu piekrišanu budžetam, pirms netiks atrasts progress. Daudingas kundze. Visi tie, kas uzskata, ka Eiropas Savienība būtu labākais risinājums nākotnē, nākas um, saskarties ar situāciju, ka apvienotā karaliste aiziet no Eiropas Savienības. Uh, Komisija ir mēģinājusi panākt um, godīgu risinājumu tirzniecības attiecībās starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, bet um, uh, Apvienotā karaliste jau tagad draud atkāpties no savām saistībām. Mēs saskaramies ar um, nopietnu risku, ka parlamentā rūpīgi tiks vētīti šie iespējamie tirzniecības uh, noteikumi un uh, pastāv iespēja, ka nākamgad uh, Lielbritānija aizies bez vienošanās. Šis parlaments, kas ir ievēlēts proporcionālās vēlēšanās, uh, ir pierādījums tam, ka valstis var panākt visu sadarbojoties, pārstāvot uh, um, pilsoņus pret, iepretī globālajām biznesa interesēm, mazinot klimata pārmaiņas, uh, sociālo nevienlīdzību. Pilsoņi Eiropā raugās uz savām valdībām, lai tās, uh, tās pasargātu pret uh, uh, nekustamo īpašumu miljonāriem korporatīvo vāru. Un, uh, Daudzi Lielbritānijas eh, pilsoņi raudzīsies uz Eiropas Savienību kā uz paraugu, lai pārvarētu šīs problēmas. Lielas paldies tālāk, Vilimskī kungs, viena minūte. Lielas paldies, dāmas un kungi. Klausoties jūsu komentāros, man rodas iespējas, ka par spīti nulles un negatīvām procentu likmēm Eiropā nav nekādas noguldījuma krīzes, migrācijas, ekonomikas krīzes. Uh, ir tikai klimata krīze. Labi, mēs varam runāt par klimata krīzi. Pēdējo reizi Strasbūrā jūs tos raksturojāt kā ārkārtas situāciju. Manuprāt, tā ir pilnīgi pārspīlēta un histēriska reakcija, bet to atbalsta vairākums. Es tikai nesaprotu, ka visa Eiropas nomenklatūra sakārt lidmašīnās, lai lidot uz Madridi un um, tur izteiktos. Nu labi, tas ir jūsu ziņā, bet. Uh, Šī diskusija nozīmē, ka drīzāk mums būtu jāatsakās no viena, eh, vienas parlamenta mītnes, neceļojot starp divām pilsētām. Briseli un Strasbūru, bet uh, jūs uh, varat nokāpt šeit lejā uz uh, garāžām, kur stāv deputātu mašīnas. Tās ir sešu cilindru, ascili, astoņu cilindru automašīnas. Un vienlaikus uh, šie paši deputāti runā par klimata aizsardzību. Epinka kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji, uh, godājumo Mišela kungs. Jūs tiešām paudāt uh, nožēlu par uh, klimata samita rezultātiem Madridē, bet eh, tad, ja sanāk kopā 27 tūkstoši cilvēku, tur neko nav iespējams panākt. Tas rada haosu. Un padomāsim, eh, cik lielu ekoloģiskās pēdas nospiedumu tas, rakst, eh, tas rāda 60 tūkstoši CO2 izmešu. Tas ir ceļojošais cirks. Nākamgad šāds samits notiks Glāzgovā. Iepriekš tādi ir bijuši Kyoto, Edinburgā un citur. Un, uh, mēs redzam, ka tas paliek uh, ceļošanas ritms Formula 1 stilā, un tā tas arī būs nākotnē. Es domāju, ka Formulas 1 izmeši ir daudz mazāki nekā uh, klimata samitos. Formula 1 nākamgad kļūs klimatneitrāla, un tāpēc es vēlētos aicināt Izbeidziet uh, šos klimata samitus un kļūstiet uh, par paraugu salīdzinājumā ar F1, kur tiek ievēroti nospraustie mērķi. Fāraža kungs, viena minūte. Es varu godīgi teikt, ka mēs šo nāciju cietumu atstāsim janvāra beigās un nekļūsim par trešu valsti, kā es te dzirdēju. Nē, mēs kļūsim par neatkarīgu valsti, kas uh, pa pārvalda pati sevi, un jūs varat sevi mānīt, bet uh, cilvēki nevēlas tikt uh, <clears throat> pārvaldīti no bezsejas birokrātu puses, kā Mišela kungs un Fonderlejens kundze. Jūs uh, saņemat noraidījumu, un uh, ir liela uzvara, ka Polijā šobrīd aptaujas parāda, ka vairums poļu uzskata, ka viņiem būtu labāk uh, atrasties ārpus Eiropas Savienības, un Brexit ir šī projekta beigas. Mēs uzņemamies vadību un uh, mēs uh, novedīsim Eiropu līdz uh, tādai pakāpei, ka tās būs suverēnas valstis, kuras uh, sadarbosies, bet netiks um, vadītas balstoties uz Briseles diktātu. Um, make... Nu jā, tas nav labs veids, kā uh, me meklēt jaunus draugus, ja es viņus šādi aprakstātu, un tāpēc arī lūdzu esiet eh, tiešām tādi eh, ar cieņu izturēties pret cilvēkiem. Un es esmu priekšsēdētāja un vēlos teikt, ka mums visiem ir sejas, un jūs pieminējat, ka cilvēki ir bez sejas, bet tas tiešām nav pareizi. Es vēlos vienkārši aizstāvēt šo institūciju arī manus kolēģus. Uh, Tagad aicina Albrihta kungu. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos tikai teikt, ka es esmu no Polijas un esmu ļoti pārsteigts eh, par to, ko es dzirdēju par eh, maniem iedzīvotājiem. Viņi it kā vēlas doties prom no Eiropas, varbūt es kaut ko tur esmu pārpratis. Priekšsēdētāja kungs. Trīs lietas no manas puses. Pirmkārt, vēlos pateikties priekšsēdētāja kungam par to, ka viņš ir gatavs uh, uzsākt sarunu ar mums um, daudzgada finanšu plāna uh, sarunu vedējiem, un viņš bija gatavs jau vakar vakarā to darīt. Ir skaidrs, ka sadarbība nebūs viegla. Otrakārt vēlos pieminēt, ka esmu ļoti gandarīts, ka padome nav aizvērusi durvis. Uh, runājot par uh, Somijas prezidentūras priekšlikumu, jā, protams, tas ir kaut kāds tāds sākotnējais punkts, bet tas nebūs uh, pamats visam turpmākajam darbam. Tāpēc arī ļoti labi, ka šobrīd padomu nav aizvērusi durvis, bet ir teikusi, ka turpinās strādu, strādāt. Vēl viena lieta mūsu priekšā ir svarīga, pol, svarīgs politisks lēmums. La, Brexit ir vai nu iespēja, vai nu grūtība. Jā, protams, grūtības ir finansiāls, bet ne vairāk. Tagad aicinu Silva Pereira kungu pusotru minūtu. You, Paldies, priekšsēdētāji! Lielbritānijas vēlēšana rezultātā ir skaidri redzams, ka tagad tā būs pārstāvju palāta, kas pieņems lēmumu par izstāšanās līgumu un līdz janvāra beigām Lielbritānija izstāsies. Tas ir īpašs moments uh, Eiropai, bet tā ir arī demokrātiskā izvēle, kas mums ir uh, jārespektē. Tā pašā laikā Farāža kungam nav taisnība, jo viņš teica, ka Eiropā ir uh, nācija cietums. Mūsu uzdevums tagad ir koncentrēties uz mūsu kopīgo nākotni. Tas nozīmē, ka ar apvienoto karalisti ir nepieciešams uzsākt sarunas ļoti draudzīgi un panākt ekonomisku, politisku sadarbību balstoties uz kopīgām interesēm, un tā būs iespēja vienotā tirgus integritāte saglabāt un nodrošināt arī uh, videi, uh, sociālai jomai un darba spēkam aizsardzību. Tie ir būtiskākie aspekti mūsu sarunām, un tikai līdz 2020. gada beigām mēs redzēsim, vai Brexit uh, tik tiešām jau vairs nav aktuāli jautājums. Runājot par nākotni, mums ir nepieciešams padomāt arī par to, ko sagaida mūsu pilsoņi. Konference par Eiropas nākotni un par zaļo kursu. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi, taču ir arī zināmas grūtības un trūkumi gan daudz gan finanšu plānā, gan arī banku savienībā un eirozonā. Uh, Un tas viss atgādina mums, ka mums ir nepieciešams darboties labāk, lai varētu Brexit izaicinājumiem stāties pretī. Priekšsēdētāji turpina 17 personas ir pieteikušas o, uz brīvo mikrofonu. Es nevaru teikt, ka mēs nevienam neļausim izteikties, bet visticamāk ierobežotam skaitam. Tagad lūdzu Nečingas kundze. Paldies! Kā jau daudz ir teikuši, uh, Lielbritānijas vēlēšanas skaidri parādīja, kāds būs Brexit iznākums. Uh, Džonsona partiju atbalstīja, bet arī daudzi atbalstīja viņa opozīcijas partijas. Un tagad 31. Eh, janvārī Lielbritānija izstāties. Esmu ļoti uh, nobēdājusies par šādu rezultātu, un Barņiekungs un citi, kas ir pielikuši roku, lai varētu uh, nodrošināt labāku risinājumu, partnerība starp Eiropas Savienības dalību valstīm ir bijusi tehnoloģijās un uh, zināšanās un pētniecībā bijusi ļoti veiksmīga, un tagad tas viss tiek zaudēts. Jā, es zinu, ka ir. Uh, Eiropas institūcijas, kas uzskata, ka apvienotā karalista varētu mazināt uh, darbinieku aizsardzības standartus. Uh, Jā, un šīs bažas ir pamatotas, bet mēs tiešām ceram, ka varēsim nodrošināt arī apvienotā karalistē darbiniekiem aizsardzību un arī vidēji pienācīgu aizsardzību. Vēlamies pateikties visiem, kas paliek Eiropas Savienībā, un vēlamies pateikt arī, ka apvienotajā karalistē labāk būtu bijis palikt Eiropas Savienībā, un ceru, ka vien, kādu dienu mēs arī atgriezīsimies. Paldies! Andrisena kungs, viena minūte. Vienošanās par klimata neutralitāti 2050. gadam ir tas, par ko Eiropas Savienība ir vienojusies. Kā es izlasīju to piekdienas vakarā, es uzskatu, ka tas tiešām ir liels uh, uh, solis uz priekšu. Tas ir arī veids, kā nākotnes zinātnieki varēs darboties, bet atcerāmies, ka uh, priekšā vēl ir daudzi kompromisi par, runāt par finansējumu. Uh, nākotnē, mūsu kontinenta nākotne ir jāveido no jauna. Somijas priekšlikums daudz gadu finanšu plānam nav pietiekams. Šeit 25% klimata pārmaiņu investīcijām uh, tas nav pietiekami, jo izskatās, ka zaļais kurs neizdosies. Eh, lauksaimniecības politika, kas ir eh, cieši saistīta ar klimatu, klimatu eh, politiku, dzelzceļa attīstība, arī ēku siltināšana, tas viss ir nepieciešams, un to ir nepieciešams veicināt, jo jūsu Fonderlēns kundze priekšlikums par zaļo kursu, tas viss visu paredz, un mēs ceram, ka panāksim tiešām veiksmīgu rezultātu. Bizoto kundze, vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu Eiropa vairāk tikai ir par Francijas, Vācijas un banku interesēm jaunā padome un komisija arī to tikai apstiprina. Franko-Vācijas sadarbība novada pie milzīgām migrācijas plūsmām. Kāda tad ir stratēģija? Nav. Tas viss ir milzīgs blefs un izgāšanās. Uh, Eh, jūs eh, gribat eh, īstenot šo nekārtību, paņemot naudu no Itālijas valdības. Tā ir valdība, kas ir izveidota Eiropā uz Itālijas iedzīvotāju rēķinu, tāpat kā jūs izveidojat arī Monti valdību, lai iebāzt rokas itāļu cilvēku kabatās. Kas jums dod tiesības bradāt mūsu pilsoņu? Uh, tiesības. Birokrāti Briselē, jūs labāk sapakojiet savas somas, jo pavisam drīz itāļu cilvēki sūtīs jūs atpakaļ mājās uz mūžīgiem laikiem. Van Overtveld. Van Overtvelda kungs, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, filozofija, kas ir saistīta ar zaļo kursu, nosaka to, ka mums ir nepieciešamas realistisks mērķis, lai varētu uh, panākt klimata apņemšanos. Padomē ir teikts, ka mums ir nepieciešams inovācijas, jāiegulda pētniecībā, arī komisāri to ir teikuši, bet uh, tas nav tikai papildinājums. Mums ir nepieciešams ievērojami palielināt finansējumu. Uh, zaļais kurs ir cieši saistīts ar finansējuma pieejamību. Tas nozīmē, ka ir jādiskutē par uh, daudzgada finanšu plānu. Jau tagad ir izvirzīti mērķi līdz 2030. gadam atvēlēts finansējums, runājot par daudzgadu finanšu plānu, ir uh, nepieciešams paredzēts pienācīgu finansējumu un kopā ar komisiju meklēt kompromisu un vēlos jums norādīt priekšsēdētāja kungs, kā arī uh, parlamentam ir nepieciešams iesaistīties, lai šo kompromisu varētu panākt. Un tagad lūdzu aicinam, aicinam un tīkundzi viena minūte. Ir skaidrs, ka olas ir olas, un eh, šī ir pēdējā runa mana šeit. Es esmu no Skotijas, esmu brits, un es esmu Eiropietis, un palikšu tāds. Un eh, tas, ko jūs teicāt, ka varbūt jūs apšaubāt mūsu aiziešanu, bet es biju, uh, es lasīju samizdāta materiālus padomju savienībā un es atbalstīju solidaritātes 80. gados. Un uh, Es balsoju pār to, lai dzels prieškarts uh, tiktu gāsts un Berlīnas mūris tiktu gāsts. Un es uh, atbalstīju ekonomiku un tas, kas šobrīd tiek signalizēts, esmu atbalstījis uh, studentu savienību Bet tagad vienkārši visa ideja ir tāda, ka visu salikt kopā ar centralizēto kontroli. Apvienotā karalis nevēlas tajā piedalīties. Mēs dodamies prom ne jau kādu konkrētu personu dēļ, bet tieši tā kā Faražkungs teica, ka ir nepieciešams Brexits un Brexit. Un visiem patiesiem Eiropiešiem būtu nepieciešams atbalstīt šo demokrātiju. Lūdzu, uh, Bogdana kungs, vienu minūtu doamnă președintă românia respinge criteriile. Uzgaidiet, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, nevajag, nevajag svilpt. Un uh, es esmu no īres un saprotu, uh, kad jūs runājat par brīvību. Bogdāna kungs tagad. Paldies. Budžetului Uniunii Europene. Considerăm că proiect Budžets, eh, budžeta projekts ir, eh, mums ir ļoti svarīgs, bet eh, šķiet, tur neparādās loģiska vīzija. Mums jāatspoguļo visu dalību valstu vajadzības, saglabājot līdzsvaru starp rietumiem un austrumiem. Tātad kohēzijas koncepcija ir ļoti svarīga. Šī, šis budžeta projekts ir tikai vairo birokrātiju un neievēro šo līdzsvaru. Mēs nevēlamies Eiropu diviem ātrumiem, vēlamies viena ātruma Eiropu. Mēs atbalstām klimata mērķus līdz 2050. gadam, bet tie ir ambiciozie mērķi, sarežģīti mērķi, kas pieprasa pūliņus no dalību valstīm un mēs redzam, ka tomēr ir liela atšķirība uh, attiecībā uz uh, dzīves kvalitāti Eiropas valstīs. Paldies! Paldies, prieksēdētājs kundze! Es uh, esmu no sirds priecīga par to, ka Eiropa padome šobrīd ir <coughs> vēlākais līdz 50. gadam pasludinājusi, ka virzīsies uz Eiropas klimata neitrālumu. Tam ir nepieciešama aktīva darbība un nekavējoties. Tas, e, ka pasaules valstis nevarēja vienoties, tas mūs padarīja skumīgus. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai mēs Eiropā tomēr vienotos un iestātos par klimatu neitrālu Eiropu. Šis mērķis ir pilnīgā saskaņā ar Parīzes nolīgumu, un, ja lai mēs to sasniegtu, mums e, ir uz to jāskatās ne tikai kā uz kaut ko negatīvu un ierobežojošu, nē, tas ir attīstības potenciāls, jaunas darba vietas, inovācijas, radīšana un patiesībā arī ekonomiskā izaugsme. Klimata izmaiņas mūs visus ietekmē, un tās ir kopā ar mums, lai šeit paliktu. Es vēlētos, lai mēs būtu pirmais kontinents pasaulē, kurš sasniegtu klimata neitrālumu. Paldies! Nu, tagad Šarantovas kundze viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Komisija. Pēc uh, COP25 Madridē um, mēs esam viena no uh, nedaudzām līgumslēdzējām pusēm, kas vēlas turpināt cīnīties pret klimata pārmaiņām. Ja tam jāmainās, tad jāiedrošina partneri ārpus Eiropas uh, dot savu pienesumu. Ķīnu nevajadzētu vairs definēt kā attīstības nāciju. Eiropa viena pati planētu neizglābs. Čehijas republika vēlas darīt uh, savu darbu daļu, bet uh, mums nepieciešama palīdzība. Uh, Eh, taisnīgs pārējas eh, fonds, eh, tam jābūt jaunam fondam, nevis nedaudz pārveidotajam kohēzijas fondam. Tāpēc zaļo investīciju plāns mm, ir gana labs, bet bez privātajām investīcijām mēs nevarēsim darīt to, ko pieprasa Čehija, Slovākija un citas industrializētās nācijas kuram izaicinājumi ir daudz smagāki virzoties uz klimata neitrālu ekonomiku. Uh, Paldies, un tagad Filips kundze viena minūte. Es eh, redzu, ka parlaments jau sāk eh, īsināt emisijas, jo galerijās eh, sēž vairāk cilvēku nekā zālē, un mums jātic šim projektam. Trīs gadu laikā cilvēki šajā ēkā nav ticējuši tam, kas notiek, apsūdzēja Lielbritāniju, neticēja Brexitam, mm, apsūdzēja Britus, tajā, ko viņi dara. Tas bija ļoti nepareizi. Vēlētāji nedzīvo ES burbulī, viņa netic fanātiķu runām, uh, un neskatoties uz jūsu pūliņiem, Brexits būs milzīgs panākums. Lielbritānijai ir šī svīra sarunās, Lielbritānijā panāk savu, Borisam Džonsonam viss izdosies, un mēs būsim brīvi, mēs uh, būsim pārticīgi, mums viss izdosies un mēs kļūsim par pilntiesīgu globālu demokrātiju un redzēsim, kā jūsu stulbais projekts izgāžas. Lai jums gaiši Ziemassvētki un jauks Brexits. Paldies, Tautas kundze, viena minūte. Paldies! Man prieks par to, ka ES līderi panākuši vienošanos, um, kas nodrošina uh, to, ka līdz 2050. gadam Eiropa kļūst uh, oglekļa neitrāla. Te, protams, daudz kas vēl ir jādara, bet vispirms jāvienojas par darbības principiem. Un vissvarīgākais var būt uh, neskatieties uz individiem, bet uz kompānijām, jo kompānijas uzņēmumi ir tie, kas piesārņo visvairāk. Viņam jāmaksā šī cena nevis mājasaimniecībām. Nevajadzētu nonākt situācijā, kad pieaug tikai pārtikas cenas un no tā cieši tikai mājasaimniecības un normāli cilvēki. Uh, Tas nebūtu pienācīgi, jo, jo ejot šo ceļu, mēs tikai palielinātu nevienlīdzību Eiropas Savienībā. Un uh, runājot par CO2 emisiju samazināšanu, jāraugās uz tehnoloģiskās neutralitātes principu, uh, tas ir pats svarīgākais Ungārija. Uh, nevēlas uh, iegāst šo plānu. Mēs jau īstenojam svarīgus pasākumus un turpināsim to darīt. Paldies, Markes kundze, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Man pavisam nedaudzi vārdi par uh, Eiropadomu secinājumiem ticībā uz finanšu perspektīvu. Līderiem bija nepieciešams daudz laika, lai pieņemtu lēmumus par finanšu perspektīvu. Tā bija pēdējā izdevība mūsu līderiem vienoties par budžetu, vienošanās, kas ir eh, izcili svarīga Eiropas Savienībai. Tagad tas ir padoms priekšsēdētāja rokās darīt to, kas vēl nav izdarīts. Tikšanās vakar un sasolīja priekšsēdētāja iniciatīva bija labs pirmais solis šajā virzienā parlaments ir gatavs arī sināt eh, sarunas un ir bijis gatavs kopš pagājušā gada septembra, runājot par daudzgadu finanšu perspektīvu. Mums nepieciešama politiskā vienošanās par pašu resursiem, lai finansētu Eiropas Savienības politiskās vajadzības. Padoms priekšlikums ir uz galda, un eh, tas nav pieņemami, jo vēlamies 20 eh, vēlamies budžetu pieņemt 21. gada janvārī, bet neesam tam gatavi. Paldies, Kelleher kungs, viena minūte. Britu vēlēšanas e, bija uzvara konservatīviem, Lielbritānija izstāsies, vienošanos pieņems un 31. janvārī viņi izstāsies. Ir uh, idejas, kā risināt uh, robežas, īrijas robežas jautājumu un uh, citus jautājumus, bet Barņēkungs jābūt piesardzīgiem, jo robežas jautājums tā vienkārši nepazudīs un robežas kartes paliks. Uh, labās piekdienas uh, vienošanās ir jāievēro, lai palīdzētu pilsoņiem. Jāatceras, uh, ka daudz cilvēki Ziemeļīrijā vēlas būt īrijas pilsoņi un Eiropas pilsoņi. Uh, īstenībā vairākums Ziemeļīrijā vēlas būt Eiropieši un Eiropas pilsoņi. Tagad notiek šī politiskā pielāgošanās Ziemeļīrijā, demografiskā situācija mainās, politiskā paradigma arī mainās, bet tātad jāpieturas pie uh, lielās piekdienas vienošanās un jāpārliecinās, ka uh, tiek respektēts uh, Ziemeļīrijas iedzīvotāju viedoklis visā šajā procesā. Paldies, Mēmarakis kungs, viena minūte. Man uh, prieks par um, Eiropadomas pieņemtiem secinājumiem. Uh, runājot par juridisko vienošanos starp Lībiju un Turciju, Grieķija, Kipara ir paudušas savas vēlmes, kas tiek respektētas šīs vienošanās ietvaros. Tas ir labs solis uz stabilitāti un mieru vidusjūras reģionā, robežu ievērošanu, un tagad šīs nepamatotās apsūdzības no Turcijas puses, nu, tas kā parasti tā ir viņu versija, tas um, tikai apstiprina uh, to, ka Turcijas valdība neievēro starptautiskās tiesības, jūras tiesības un īstenot tikai savu politisko stratēģiju, lai eh, gūtu labumu sev. Erdogāna kungs un mm, Turki eh, vēlas graut stabilitāti vidusjūras reģionā. Erdogana kungs ir tas, kas uh, ceļ nemierus uh, šajā reģionā, un uh, viņam jāpiedraud ar sankcijām. Mums jābūt stabiliem, mierīgiem un izlēmīgiem šajā sarunās. Paldies, Bišovs kundze, viena minūte. Paldies, es ļoti uzmanīgi uzklausīju to, kas izskanēja par uh, Eiropas nākotnes konferenci, aplūkoju arī Eiropadomes secinājumus, un mēs redzam, ka Eiropadome. Eiropā domē trūkst ambīcijas runājot par šo plānu. Un, Mišela kungs, man tiešām cerība, ka jaunajā gadā šī pozīcija padomē mainīsies. Šī konference ir milzīga iespēja uh, atkal uh, stabilizēt Eiropu un tagad pēc Brexita varbūt panākt uh, jauno mm, attīstības impulsu Eiropā, bet, uh, lai to panāktu, nepieciešama drosmīga, ambicionētā koncepcija, pārstāvības demokrātija, pilsoņu piesaistīšana. Un nepietiek vienkārši atsaukties uz strateģisko darba kārtību vai runāt, ka turpināsim darīt uh, visu kā līdz šim. Ka Vilijas Brants uh, teica arī padomē jābūt demokrātiskākai un jāiedrošinās. Un varbūt uh, tieši jaunais gads ir laba izdevība, lai to darītu uzsākt tādas dziļākas sarunās ar parlamentu un komisiju, lai pilsoņi mums vairāk uzticētos. Paldies, Ranģēla kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājai. Priekšstādātājs kundze. Komisijas priekšstādātāji. Un tiešām prieks, ka tagad energoefektivitātes idejas tika ņemtas vērā, lai Portugālu un Spāniju piesaistīto Eiropai pārējai pasaulei mm, cauri Pirnejam. Tā ir zaļā, zaļās vienošanās sastāvdaļa, tā ir arī politiskā. Uh, stratēģija, mēs varam būt neatkarīgāki no Krievijas, ja izmantosim Iberijas pussalas potenciālu tiecībā uz uh, tīras enerģijas sāražošanu un piegādāšanu. Tā mazināsim atkarību no Krievijas. Teikšu mm, Šarlam Mišelam, ka nedaudz uh, sarūktināts esmu par, um, Eiro, par padomes uh, Uh, vīzijas trūkumu attiecībā uz uh, nākotnes, Eiropas nākotnes konferenci. Šeit jāuzņemas saistības, jāraugās uh, uz pilsoņu vajadzībām, jāuzklausa pilsoņi pirms kaut ko secināt. Un es ceru, ka padome to ievēros. Mēs jau vienmēr esam gatavi palīdzēt. Lavrīdes kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Aplaukojot secinājumus, uh, bija vienbalsīgi pieņemts lēmums. Valstu valdību vadītāji nosoda Turcijas rīcību, viņu memorandu un Trīpoles situāciju. Tas vienkārši neatbilst statistiskiem likumiem un jūr, jūras likumdošanai. Valstu suverenitāte tiek pārkāpta. Erdogana uzbrukums ir uzbrukums Eiropas Savienībai un starptautiskie likumdošanai, kas ir akī komunitēra sastāvdaļa. Te mums ir ļoti augsta līmeņa stratēģiskas intereses, tiecībā uz enerģētiku, energoresursiem, vidusjūrām. Mēs par to diskutēsim šodien. Uh, Um, padome ir uh, izlēmusi par uh, pasākumiem uh, pret Turciju, bet rīt mēs runāsim par dziļāku ekonomisku sadarbību ar Turciju un Erdoganu. Erdogans vēlas jaunu režīmu Lībijā, un mēs nevaram to pieņemt kolēģi, es teikšu tā, brīvā mikrofona uh, ietvaros mēs nevaram pieņemt nevienu runātāju, jo mums uh, saulēcīgi jāuzsāk uh, Sahro balvas piešķiršanas ceremonija. Mm, tā tad nav vērts pieteikties. Nībleres kundze, paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi no padomes un komisijas. Divas piezīmes par secinājumiem dalība uh, valstīm um, Tātad uh, uh, neviens vārds netika teikt par Maltu, kur ir notikusi šī slepkavība, un tam tā nevajadzētu būt. Un otrs ir zaļais kurs un izaugsmes piedziņa Eiropas izmaiņām. Tas nozīmē jaunas tehnoloģijas, inteliģenti risinājumi. Tad mēs varēsim klimata neutralitāti līdz 2050. gadam sasniegt, un tehnoloģiski tas ir iespējams, taču, protams, ka tam jābūt arī ekonomiski pamatoti. Tādēļ es domāju, ka klimata politika un konkurētspēja ir uh, savstarpēji saistītas, un priekšsēdētājs kundze, es tiešām Priecājos par to, ka līdztekus klimata likumdošanai jūs nāksiet klajā ar ekonomikas un rūpniecības politikas atainojumu, un tas ir ļoti liederīgi un pozitīvi. Paldies! Paldies tagad, Korbeta kungs! Runājot par Brexita procedūru un turpinot šo daļu, tad atcerieties, ka 53 40% eh, vēlēja par partijām, kas vēlējās eh, vēl referendumu par šiem jautājumiem. Visas aptaujas, izņemot vienu pagājušajā gadā, eh, parādīja, ka, ja būtu jauns referendums, tad balsojums būtu par palikšanu. Un uh, Johnson kungs 53%, uh, un tas ir tikai procents vairāk nekā Mejas uh, kundze uh, pirms uh, diviem gadiem, domā, ka tas ir uh, mandāts, lai uh, turpinātu um, strikto Brexitu. Uh, viņš jau ir atkāpies no iepriekšējiem solījumiem uh, par uh, to, ka parlaments uh, balsos par paplašinātu pārejas periodu, lai dotu laiku sarunām. Viņš jau ir teiks, mēs uh, nepagarināsim šo laiku. Viņš nevēlas vest sarunas uh, īstā, uh, par īstām partnerattiecībām vai tirdzniecības uh, attiecībām. Šī stratēģija liekas dod man to, ko gribu vai nošaušos, bet tas tā nedarbosies. Tas uh, novadīs pie uh, šaušalīga Brexit un uh, Verhofstedt kungu atbalstīs šim parlamentam nevajadzētu atbalstīt nekādu darījumu, kamēr nav nodrošinātas pilsoņu tiesības abās līgumslēcējas pusēs. Paldies! Paldies, un pēdējais runātājs Kelīkungs minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu ļoti gandarīgs par to, ka es varēju uzstāties nedēļas nogalē padomu sēdēs un īpaši par to tēmu, kāda būs Eiropas tauta nākotne. Pagājuši vakar vakarā mūsu grupas sēdē mēs uh, diskutējām un Barņiekungs uh, ieskicēja, kas notiks pēdējo nākamo 12 mēnešu laikā un ir ļoti skaidri, ka uh, ir nepieciešama vēlme un sadarbība. Visādi citādi rezultāti nebūs labi. Un aicināšu Džonsonu kungu neignorēt um, termiņus un uh, Brexita uh, sakārtotība ir nozīmīgāka nekā Brexita notikšana. Un es ceru, ka tas tā notiks. Un tāpat arī uh, daudzgad finanšu schēma. Uh, par to priekšstādātāji runāja, un uh, mums ir nepieciešams uh, skaidrs, uh, īsts budžets, visādi citādi mums vajadzētu pašu resursus arī attīstīt. Liels paldies! Paldies, līdz ar to uh, runātāju uh, saraksts ir izsmelts, un tagad došu vārdu atkal Mišelam Barņē galvenam sarunvedējam. Paldies, priekšstādātājs kundze! Uh, runāt par Eiropadomas secinājumiem un Urzulas Fonderlējens kundzes prasību. Tāpat arī daudz no jums pieminēja šo Brexit jautājumu, un es teikšu pāris vārdus par šo tēmatu atbildot uz jūsu jautājumiem. Nu, pirmkārt, kā jau jūs daudz no jums uzsmēra, uzsvēra pirmo reizi, jūsu parlaments diskutē par Brexitu, zinot, ka tas tiešām notiks 31. janvārī. Es to saku, izjūtot plašu respektu. Izprotne Eračas, Garsijas Pēras, Kančēlo kungs un Skā Kellers kundz teikto. Daudz no jums pauž izpratni un daudzi ārpus plenāras sēdes būtu vēlējušies, lai Eiropas Savienība, Savienības sastāvā paliktu Lielbritānija, bet mēs respektējam uh, Lielbritānijas lēmumi, to respektējam jau no paša sākuma, un mūsu uzdevums un uzdevums, kas man tika uzticēts, ir precīzi ja respektēt vēlmi, ko ir izteikuši Britu, ko ir izteicis Britu pilsoņu vairākums, un organizēt sakārtotu izstāšanos, kas atbildu uz pilsoņu ekonomikas interesēm un arī nākotnes interesēm. Uh, radot līgumu, kas tagad, šis ir šis teksts, jūs to labi pārzint, mēs to esam kopā veidojuši un paldies Brexit stīring grupai un visiem parlamentāriešiem, kas ir iesaistījušies tās darbā un it īpaši Gijam Verhofštatam. Tātad, raugoties nākotnē, Atceros to, ko mūsu priekšsētāja Ursula Fonderlains kundze 27. novembrī šeit teica, lai arī kāda būs nākotne, saiknes un draudzības starp mūsu tautām paliks. Uh, neizpostāms. Un tas ir mūsu vadmotīvs nākamajam laikam. Tas ir tas, kas dos mums iespēju strādāt ar respektu, ambiciozi, lai veidot ļoti spēcīgas strateģiskas attiecības ar apvienoto karalistu. Mēs šo darbu balstīsim uz ekonomisko pīlāru, mēs strādāsim īpaši kopā ar Filu Hoganu un vairākiem citiem. Uh, komisāriem, kas strādā ar šiem e, jautājumiem. Un stratēģijas jautājumā mēs prioritāri e, strādāsim ar augsto pārstāvu Žozefu Borelu un citiem komisāriem. Apvienotā karaliste paliks, kā jau jūs teicāt, draudzīga valsts, sabiedrotā valsts, partnervalsts, un šīs saiknes, šo draudzību, šo partnerību mums ir jāiestrādā jaunajā līgumā. Atgādināšu, ka šo Uh, dokumentu, šo nākotnes uh, līgumu. Mēs ļoti precīzi esam pēdējās 36 lapusēs uh, formulējuši, um, tas jums ir pieejams. Un atgādināšu, ka šī politiskā deklarācija tā ir kopēja, un katrs vārds ir nozīmīgs. Katram vārdam pietikām mēs un piekrīt Boris Džonsons. Uh, Un vēlreiz teikšu, ka katram vārdam ir nozīme. Kāda tad ir šīs uh, nākotnes uh, domas? Pirmkārt, kas ir nozīmīgi? Laiks. Laiks, kas ir nepieciešams, lai šīs ambīcijas uh, pārveidoti tekstā. Uh, Un otrais uh, - atšķirība, kas uh, var uh, būt starp mūsu interesēm un mērķiem. Tātad īpaši Atbilde no uh, Lielbritānijas nākamajos laikos apvienotā karalista izstājas no Eiropas Savienības. Mēs respektējam šo uh, uh, vēlmi, bet viņi neizstājas no Eiropas un uh, tā attālināsies, bet kādā veidā no mūsu regulējuma modeļa. Un uh, tas ir jautājums, uh, kas ir uzstādīts un apvienotā karalista dos uh, atbildes, un tas noteiks arī mūsu ambīciju līmeni. Pat labi ir trīs jomas, kurās jāstrādā kopā. Pirmkārt. Uh, ratifikācijas procesa noslēgums izstāšanās līgumam, otrkārt līguma ieviešana visā tā dimensijā. Tas nav nenozīmīgs punkts no vienas puses pilsoņiem, pils taisībām, kas ir šajā tekstā ir jārespektē, un otrkārt priekšstādātājs kundze atgādināšu. To uh, gribu teikt arī uh, Kelī kungam, uh, un uh, arī mm, kolēģiem īrijā un arī uh, Ziemeļīrijā jautājums par mieru un stabilitāti. Tātad trešais - nākotne, jaunas sarunas, uh, ierobežotā laikā mēs uzklausījām uh, Britu premjeru sakot, ka viņš neprasīs pagarinājumu pārejas periodam. Šis pagarinājums ir iespējams. Tas būs iespējams līdz 31. jūnijam, pirms tiks noslēgts kopējs nolīgums. Tātad katrs no partneriem Eiropas Savienība vai arī Lielbritānija var teikt jā vai nē līdz 30. jūnijam. Taču šajā ierobežotajā laikā. Uh, nu, būšu pavisam godīgs, šajā ierobežotajā laikā nebūs iespējams pilnīgi visu izdarīt, bet mēs darīsim visu a, iespējamo. Mēs nevaram izdarīt visu, bet mēs visu iespējamo darīsim no mūsu puses. Un tā tad, ja šī procesa beigās ir jābūt jaunajām attiecībām, visas tās uh, dimensija apmērā tad ir um, la, vajadzīgs laiks un arī vēl ilgāk nekā pārejas laikam 2020. gadā jāturpina strādāt ar Britu pusi un jāved sarunas. Tātad, un pēdējā apņemšanās Vanderlainas kundzes uh, uh, klātbūtne un arī uh, Eiropadoms priekšstādāji uh, pie, viņam piekrītot, mēs strādāsim atklāti, mēs strādāsim pie dialoga. Uh, ar, kopā ar visiem komisāriem un komisijas dienestiem, kas ir iesaistīti. Pēdējais Mikelam Iveram teikšu, viņš ļoti gaismīgi runāja, sakot, ka mēs esam lepni, ka esam briti. Jā, protams, ka mēs saprotam un respektējam šo lepnumu, taču deputāta kungs, mēs šeit visi esam lepni, ka esam patrioti. Visi un uh, mēs neizjūtam patriotismu, lai uh, uh, tas jums būtu. Uh, radīt vilšanos. Es varu teikt tikai to, ka mūsu patriot, patriotisms un mūsu lepnums būt patriotiem. Mēs pievienojam papildus dimensiju, mēs domājam, ka mūsu patriotisms šodien un rīt pasaulē tādā, kādā tas ir, būs spēcīgāks, tādēļ, ka mēs tam pievienojam Eiropas un Eiropiešu vienotu rīcību. Paldies! Merci, Monsieur Barnier. And now uh, for... Paldies Barņē kungam, un tagad eh, pēdējā runātāja doda vārdu eh, padomas prieksēdētājam Mišela kungam lūdzu. Prieksēdētais kundze, paldies! godātie parlamenta deputāti! Paldies par dažādajiem viedokļiem un dažādajiem komentāriem. Vispirmām kārtām par klimatu. Pagājušajā nedēļā tas bija eh, Eiropa padomas tikšanās būtiskākais izskatāmais jautājums. Mums vēl ir daudz darāmā. Īpaši mums eh, pavisam ātri ir jāsagatavo un jāsāk izpildīt 30. gada mērķi. Un esam gatavi strādāt kopā ar komisiju, esam gatavi izvērtēt to, kas būtu jādara. Otrs, jā, tas ir ļoti svarīgi. Padome pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu, viena vienbalsīgi pieņēma lēmumu līdz 50. gadam Eiropai kļūt par oglekļa neitrālu kontinentu. Uh, Bet eh, mums eh, noteikti būs jāatgriežas vēl pie šā jautājuma risināšanas, jo ceļu ir daudz. Trešais par finansēšanu runājot. Šo mērķu izpildīšana ir svarīga, bet tam ir nepieciešams finansējums, un pie tā mēs strādāsim tuvākajos mēnešos. Uh, Un, protams, tas tiks ierakstīts arī daudzgadu finansu schēmā un arī turpmākajos gada budžetos. Mēs esam pieņēmuši skaidru lēmumu, ka mūsu zaļais kurss kurš noslēgsies ar uzvaru 50. gadā, 50. gadā. Mums tas ir jāpasaka kā starptautiskajai sabiedrībai, tā arī mūsu iedzīvotājiem. Bet uh, starptautiskā plānā mums ir jāsadarbojas ar tādiem lieliem spēlētājiem kā Ķīna, jo arī piesārņotāji jau neesam tikai mēs vieni paši. Rītā, jā, mēs rīt esam gatavi rādīt visiem paraugu, to jau mēs daram tagad, bet. Uh, par attīstību runājot, tad eh, mums visiem ir jābūt eh, un jāstrādā kopā. Es eh, ar, ar lielu interesi raudzīšos kas e, notiks tuvākajos mēnešos, jo, piemēram, šā gada sākumā tikai deviņas dalību valsts iestājās par oglekļa neitrālu Eiropu, bet tagad jau tās ir visas 27. Es piekrītu Vēbera kunga teiktajam un arī citu parlamentāriešu komentāriem, ka jā, šis ceļš jau nebūs viegls, tas iespējams būs ērkšķiem <clears throat> klāts un tomēr. Uh, Ir jātiekās eh, dažādiem Eiropas līderiem un jārunā par prioritātēm, jārunā par iespējamām sarunu robežām, fórumiem, bet tam ir nepieciešama politiska griba. Tā ir mūsu politiķu atbildība. Ambīcijas jau mums ir, bet kā to panākt? Kā īstenot reālajā dzīvē padomas lēmumus, mūsu politiķu apņemšanās, un pilnīgi noteikti visiem Eiropas līderiem, dalību valstu parlamentiem, valstu un valdību vadītājiem, parlamentu un e, politisko partiju vadītājiem. Mums ir jābūt politiskai gribai visiem vienotiem, tikai tā mēs varam panākt šo mūsu mērķi. Un visbeidzot, trešais elements e, par Maltu, par tiesiskumu, par šo ļoti svarīgo aspektu runājot. Protams, ka tiesiska valsts ir Eiropas projekta pamatā, tas ir mūsu stūrakmens. Un žurnālistas nogalināšana vēl bez tā, ka tā ir ļoti smaga trauma visai ģimenei, es uzskatu, ka tā ir arī trauma visai Eiropai. Tas ir uzbrukums preses brīvībai, Tas ir sitiens pa seju mums visiem. Šobrīd notiek izmeklēšana. Tiesiskums šajā valstī tiek īstenots. Tiesību sargājošās iestādes dara savu darbu, ikvienam ir atbildība, atbildības mandāts parlamentam, Eiropas parlamentam, un, protams, arī man ir atbildība, man ir savs mandāts iestāties par tiesiskumu, un to es arī īstenošu. Esmu tikusies ar eh, Dafnas Karuanas ģimeni, esmu runājis aci pret aci ar eh, šīs ģimenes locekļiem, un tas mani cieši lielā mērā skāra visbeidzot par Brexitu. Atkal esmu atkār, atka, atkal atkārtojos, ka Jā, pirms trim gadiem notikušais referents mums ir jārespektē referendumā izteiktā iedzīvotāju griba. Tas ir jārespektē, es to daru, to daram mēs visi. Britu tauta ir teikusi savu vārdu. Barņēkungs to jau pieminēja pagājušā nedēļa Eiropa padomē, mēs par to runājām. Tā tad, kas notiks tālāk? Nākamie posmi. Mēs zinām, ka Brexits būs Tam ir jābūt caurskatāmam, visām iesaistītajām pusēm ir jādarbojas lojāli, ar cieņu vienam pret otru. Mums ir jāņem vērā eiropiešu, britu intereses un, protams, jāsaglabā arī vienotā tirgus integritāte. Mums ir jāsaglabā vēsts prāts, karstas sirdes, bet vēsts prāts, jo šeit eh, jau bija deputāti, kur izteicās, ka pie tam izteikšanās tādos terminos un tādā tonalitātē, kāda varbūt nepiedar šādam parlamentam, es vēlreiz vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir saglabāt mieru, vēsu prātu un strādāt mūsu visu labā, proti visu Eiropas iedzīvotāju labā, arī Britu labā. Uh, Tā ir mana pārliecība. Mums ir jābūt politiski ambicioziem, mums ir jābūt ticībai nākotnē, mums ir jātic institūciju spēkam, sadarbspējai, un tikai tā mēs varam īstenot iedzīvotāju vēlmes, iedzīvotāju sapņus, strādāt šā kopīgā projekta vārdā, Eiropas vārdā. Paldies! Thank you, President Michel. The debate is closed and the order. Paldies um, Šārlam Mišelam. Šī diskusija tiek noslēgta un Saharo balvas piešķiršana ļoti drīz sāksies. pohybom otvorilo nám. Creo que todo momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal, dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı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 has to be reformed and it has to be reviewed. Гэта премия таксама молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human rights! Free! يتفكك تحت ثقل الإبادة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 Гэта прэмія таксама маладых лідараў. Gives me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне, вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique.